Pan przewodniczący! E, otwieram posiedzenie. Pierwszym punktem. Dāmas un kungi, sāksim debates. Un pirmais darba kārtības punkts ir kopīgās debates Eiropas ārējās darbības dienests. Mums ir jāizskata divi ziņojumi Tas ir Gresles un Revelīnī kunga ziņojums pirmais par finanšu regulu, ko piemēro Eiropas kopienu vispārējiem budžetam attiecībā uz Eiropas ārējās darbības dienestu. Tas ir ziņojums par priekšlikumu Eiropas parlamentu un padomas regulai, un otrs ziņojums ir Rapkai kunga ziņojums par grozījumu Eiropas kopienu civil dienestu noteikumos un kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtībā. Un trešais ziņojums ir Galtieri un Surjana kungs sagatavotais par budžeta grozējumu numur 6 šķērsvītra 2010, otrā iedaļa, trešā iedaļa un desmitā iedaļa. Un tad būs kopīgo debašu breigas. Šeit mēs esam uzaicinājuši arī komisijas priekšsēdētāju vietnieku Šefčoviču kungu, Levandovska kungs komisāra kārtībā piedalās šeit. Mums ir pārstāvēt arī padomas pārstāvi, patiesībā liela daļa no viņiem tikai ierodās, jo Strasbūrā ir milzīgi sastrēgumi, un padomas pārstāvi pēc pāris minūtēm būs šeit. Godātie kolēģi, dāmas un kungi! Mums ir jārunā par pēdējo soli likumdošanas procesā un starp institucionālās sadarbības eh, kvadrilogā, proti mums ir jāizveido ambiciozs un nākotnē vērst Eiropas ārējās darbības dienests. Tie likumdošanas priekšlikumi, kur šobrīd ir mūsu priekšā, proti ziņojumi, kas attiecās uz finanšu regulu, uz grozījumiem Eiropas kopienu civildienas noteikumos un uz budžetu. Tātad mēs par šiem ziņojumiem diskutēsim šodien un balsosim rīt. Bet eh, mēs esam pavadījuši mēnešus ārkārtīgi intensīvās debatēs, kurās piedalījās pilnīgi visi institūcija pārstāvi. Mērķis mums ir kopīgs kā organizēt Eiropas Savienības darbu tādajādi, lai tās balss sadzirdētu pasaules arēnā. Un Eiropas parlaments ir uzņēmies un arī izpildījis savu atbildību. Mēs esam savus uzdevumus izskatījuši un pret tiem izturamies ārkārtīgi uzmanīgi. Kā jau daudzās citās jomās, ārējās darbības dienas darbībā arī kopienas interesēm ir jābūt primārām. Tātad šodien mums ir galīgās debatas, un mēs esam ārkārtīgi ieinteresēti tajās uzklausīt visus piedalošos. Un 2010. gada 1. decembrī Eiropas ārējās darbības dienas sāks darboties, precīzi gadu pēc Lisabonas līguma spēkā stāšanās. Un tagad vispirms es došu vārdu mūsu godājumiem referentiem. Pirmajai dod vārdu Greslas kundzei, lūdzu. Priekšādātāja kungs, godātā Eštons kundze, Sepkoviņš kungs, Levandauska kungs, godātie padomas pārstāvji, godātie kolēģi. Es domāju, ka mēs visi ar nepacietību gaidām, kad šīs dienas sāks darboties, un es ceru, ka tas